komisijas vicepriekšsēdētājas un uh, augstās pārstāves ziņojumu par situāciju Moldovā, tā kā paliekam te pašā reģionā aptuveni. Un uh, uh augstās pārstāvs vārdā izteiksies komisārs Stilienīdes. Lūdzu. Paldies par Moldovu. Dargie kolēģi! Par Moldovu runājam daudz. Kopš uh, līguma ratifikācijas pirms gada tiešām ļoti bieži norisinās diskusijas par Moldovu. Atceros uh, novembra, 2014. gada novembra parlamentāras uh, vēlēšanas, par to biedās diskusiju, un tad uh, par uh, divām sekojošajām valdībām un to darbību arī daudz tika runāts. Daudzi no jums seko līdzi notikumiem Moldovā, tika konstatēti uh, krāpšanas gadījumi, finanšu krāpšana, viena miljārda dolāru apjomā. Daudz no jums par to ir dzirdējuši noteikti. Mēs runājam par 12% no valsts IKP Par to ir bijis daudz protestu, manifestāciju, demonstrāciju un uh, uh, septembrī notika ļoti plaši, ļoti plaši protesti Kišņevā. Cilvēki tiešām pieprasa ilgtspējīgu valdību godīgu pārvaldību un pretkorupcijas pasākums, ko var arī saprast. Neskatoties uz to, ka mēs uh, gadījām, ka lietas tik nedaudz nomierināsies ar laiku, protesti joprojām ļoti intensīvi, uh, situācija ir saspīlēta, protestētāji Uh, vēlas, lai prezidents atkāptos un uh, vēlas uh, arī pretkorupcijas biroja priekšsēdētāja demisiju. Bijušais ministra prezidents Vilans tika apcietināts 14. oktobrī. Pēc tam uh, valdībai tika izteikta neusticība un um, tā praktiski tika atlaista. Koalīcijas uh, partneru vidū bija lielas nesaskaņas, politiskas nesaskaņas, kas, kas arī turpinās. Uh, tā kā valsts ir diezgan sadrumstota. Mēs nevēlamies iejaukties suverenās valsts lietās. Moldovas politiskiem spēkiem vajadzētu uh, domāt nevis par savām personīgajām interesēm, bet par valsts interesēm un pilsoņu interesēm visu pirms, lai apvienot spēkus, lai modernizētu valsti, lai panāktu ekonomikas izaugsmi. Šī ir politiskā izvēle, ko Eiropas Savienība noteikti atbalstīs. Mēs turpinām aicināt partnerus uzsākt dialogu, lai mums būtu ilgtspējīgi risinājumi pārvaldības krīzei, lai um, atrisinātu steidzamus jautājumus Un es ceru, ka jauna valdība pasludinās par savu prioritāti svarīgu reformu īstenošanu. Pagaidām valstī zeram plaukst korupcija un mm, politiķi bieži uh, domā par savām personīgajām interesēm, kas neļauj valstī attīstīties. Moldovas pilsoņi sagaida aktīvu rīcību, lai labotu situāciju. Es Moldovas parlamentārās as asociācijas komitejas eh, sanāksmē 21. un 22. septembrī tieši par to daudz tika runāts. Es pats uh, apmainījos viedokļiem ar uh, parlament, Moldovas parlamentu runas vīru, un es uh, teicu, ka mūsu atbalsts ir iespējams, bet ir atkarīgs no tā, cik, cik veiksmīgi Moldova īstenos pamatreformas un politikas. Reforma veiksmīga īstenošana palīdzēs atgūt pilsoņu uzticēšanos un palīdzēs attīstīt valsti demokrātiskā un stabilā veidā, palīdzot arī uzņēmēji darbībai. Katrai jaunajai valdībai būs um, jātiek galā ar uh, šo krāpšanu, šo korupciju. Uh, un tam būs nepieciešamas uh, godīgas netkarīgas izmeklēšanas. Uh, būs jāatgūst uh, novirzītie fondi, resursi. Moldovas pilsoņi tiešām gaida skaidrus, efektīvus soļus mm, pret korupciju. Banku sektors ir jāreformē, tiesvara. Ja tiesvaras iestādes un publiskā administrācija. Moldova atrodas grūtā finanšu un ekonomiskajā situācijā un būs nepieciešams arī SVF atbalsts. Tas nozīmē, ka Moldova būs jāizpilda zināmi nosacījumi, runājot par enerģetikas tarifiem, runājot par banku sektora rekonstrukciju, runājot par Nacionālās bankas pārvaldību. Tie visi ir pirms nosacījumi Eiropas uh, Savienības uh, budžeta atbalsta pasākumiem. Uh, Uh, un uh, ambīcijām attiecībā uz asociācijas nolīgumu. Situācija, ko es aprakstīju, man šķiet atspoguļo visas politiskās problēmas, kas pastāv valstī, arī šo plaisu, kas pastāv starp politiķiem un plašu sabiedrību. Pagadām šī plaisa ir ļoti dziļa, tā tas diemžēl ir, un um, uh, mums. Uh, komisijai un parlamentam noteikti jāizvirza šie priekšnosacījumi, pēc kuru pildīšanas varam runāt par turpmāko sadarbību. Paldies. Tagad ir politisko grupu pārstāvjiem. Vārds un sāksim ar tālsvartīgu. Lūdzu, Čovena kungs. Un sāksim ar, tad, ar priekšstādātāju Broku. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, kolēģi. Manuprāt, komisār, jūs sniedzot situācijas izklāstu un trāpījāt centrā. Jā, ir šīs pro-eiropiskās partijas, kas ir uzvarējušas vēlēšanās ar ļoti nelielu balsu pārsvaru un tomēr uzvarēju. Bet, diemžēl, tā arī neko nav izdarījusi un nav panākusi uzticību pēc vēlēšanām. Un uzstādītie mērķi par valsts modernizāciju, par tiesiskumu nodrošināšanu, par cīņu pret korupciju, lai to tiešām īstenot un veicināt uzticēšanos. Lai gan es nešaubos, ka daudz patiešām politiķās partijās vēl šāds mērķis sasniegt. ja nu mēs sakam, jāatbalsta, lai tiešām izveidotos pro-eiropeiska valdība, jo alternatīva būtu katastrofa. Tādēļ Eiropas Savienībai un uh, parlamenta politiskām grupām, kas arī saistīts ar politiskām partijām Moldovā, mums ir jāveicina sadarbība un jāpalīdz viņiem, lai Moldova pieņemtu savus lēmumus par tālāku attīstības virzienu par valdības izveidi, par uh, sadarbības formu, ko viņi pieņem no mūsu puses, un mēs ļoti ceram, ka tas izdosies, un ka arī viņu atbildība tiešām būs skaidri redzama. Vairs nav nekāds laiks atlicis kaut kādā veidā te vēl cīnīties par pagātnes uh, pārmetumiem, mantojumu, politisko mantojumu. Te ir jāuzņemas skaidrs saistības no Moldovas politiķu puses, Moldovas tautas vārdā. Un es ceru, ka plānotās sarunas turpmāko dienu laikā reāli arī dos šādu rezultātu. un neizgaisīsies kaut kādu politisko ķīviņu rezultātā. Jo tad alternatīva būtu tiešām ļoti slikta. Paldies! Paldies jums. Tālāk es un D grupas sādā. Andrija Kristējas kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Pirms gada Eiropas parlaments gatavojas ratificēt asociācijas nolīgumu ar Moldavu. Līdz ar to mēs atzinām Moldovas varas iestāžu nopietnos centienus. Mēs redzam, bija ļoti nopietns progress, šī ratifikācija bija svarīgs simbols Un Moldova, kā ir viena no arī svarīgākajām mūsu ārstu un partnerības valstīm, kas ir līdz šim uzrādījusi labus rezultātus. Tagad, ja mēs runājam par Moldovu, diemžēl mēs nevaram teikt, ka varam tiešām svinēt šo gadu dienu kopš ratifikācijas, jo tam nav nekāda pamata. Pēdējo 12 mēnešu laikā esmu ticies 12 dažādiem premjeriem. 12 mēnešu laikā četriem premjeriem, nu jau būs tūlīt piektais. Pēdējais no tiem tika apcietināts ar korupcijas eh, pārmetumiem eh, izvirzītām apsūdzībām. Mēs redzam, ka zūd šī vēlme progresēt un reformēt valstu un īstenībā pazūd milzīgi IKP daļa eh, nezināmā virzienā. Tauts sagaida, ka tiešām politiķi drīkosies, bet diemžēl politiķi kavējās un viņi nespēja piedāvāt jaunu valdību tā ļoti drūma situācija. Nu, mēs redzam, nav jāatgūst dusmoties, bet vienkārši pilnīgi tā kā bezspēcība. Kišņevs nespēja nodrošināt pilnīgi neko. Nekāds rezultāts. Bet mūs ar vienu motivē, protams, paši Moldovas iedzīvotāji. Viņi ir pelnījuši labāku dzīvi, viņi pelnījuši mūsu atbalstu. Un mums ir jāsniedz šāds atbalsts. Vairāk kā nekad politiķi vienkārši pieviluši savus eh, iedzīvotājus, un tas ļoti satraucieši. Diemžēl nekāda stabilitāte nav vērojama. Politiķi atrodas mm, politikā, visa sistēma ir visu laiku krīzes režīmā. Un tas skaidri pasaka. Netiek risināts iedzīvotāju vajadzības, netiek risināts tādas problēmas un pavisam maksā iedzīvotāju. Moldovai ir nepieciešams, lai tiešām būtu caurskatāmas iestādes, lai politiskā elite spētu rīkoties un atgūtu iedzīvotāju uzticību. Šis asociācijas nolīgums bija svarīgs signāls. Tagad nepieciešams īstenot visu šīs reformas. Arī cīnīties pret korupciju, norožināt tieslietu reformu un uh, cīnīties pret krāpniecību un saukt atbildības vainīgās personas. Šī nu ir pēdējā iespēja uh, valdībai, kas vēl turās, bet nu, kas jau ir zaudējusi mandātu. Šī ir tiešām pēdējā iespēja, lai gan viņi jau nokavējuši termiņu. Un līdšanējā reforma aģenda īstenībā nekur nevirzās. Mēs redzam, ka Moldovas iedzīvotāji to arī sajūt, un lai ir pienācis laiks, lai arī politiskie līderi to sadzirdētu. Paldies! EKR e grupas vārdā. Belderkungs lūdzu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam nesen. Es pats devos uz Moldavu. Un kā Eiropas deputāts, pa, mm, dodoties vizītē uz trešo valsti, ar ko esam parakstījuši arī asociācijas nolīgumu, mēs arī tikāmies ar daudzām politiskām grupām. Bet jāatzīst, ka reti, kad man ir nācies piedzīvot tik ļoti drūmu ainu, kā es to dzirdēju Kišiņevā. Kas notiek vispār šiem politiķiem? Ja mēs pasam opozīcijai un cilvēkiem, ko vispār viņi sagaida no politijas vai politiķiem, viņi spēja pārvaldīt valsts, viņi saka, nē, nespēja. Vienkārši ir pilnīgi bankrotējuši šie politiķi. Un uh, īstenībā tas ļoti ir kaitējis arī Eiropas Savienības situācijai Moldovā. Sabiedrības uzticamība, ticība Eiropas idejai tagad buksē. Līdz ar to vairs nav skaidrs, kas ir mūsu sabiedrotie un partneri Moldovā. Nu, vēl ir zinām cerības tā arī. Mēs uzskatām, ka Moldova ir uh, ar vien ceļā uz līdzdalību Eiropas Savienībā. Jo ir daudz arī, piemēram, pilsoņu iniciatīvas, kas tiek īstenots par spīti tiesiskuma nihilismam, un mēs par to varam lepoties. Paldies tālāk Aldi grupas vārdā. Austrievičus kungs. Paldies, pirms gada, kad mēs runājam par Moldovu, e, es biju referents un es viņus saucu par lielajiem paraugiem, par virzītājiem, kas tiešām kuram lepoties ausuma partnerības ietvarā. Moldova bija pirmā, kas pievienojās un ieviesa uh, vīzu, bezvīzu režīmu. Nodrošinām tirzniecības nolīgumu, kas arī jau īstenībā tieši pierādīja, ka darbojas un kāpināja tirzniecības apjomu. Moldova saņem visu nepieciešamo instrumentus, kurus varam piedāvāt no Eiropas Savienības puses, lai veicinātu tos tālāko integrācijas ceļu Eiropas Savienībā. Un, godīgi sakot, šobrīd Eiropas Savienība vairāk Moldova nespēja neko piedāvāt. Bet, diemžēl, lietas aizgāja nepareizā virzienā, pilnīgi nepareizā. Ne, nepiedzīvots banku skandāls, kurš netiek izmeklēts, bet līdz šī dienai korupcija visos politiskajos slāņos, kur īstenībā arī šobrīd neviens īsti neapkaro. Reformas ir iesprūdušas, nekur nevirzās. Tas nav, protams, pārsteigums, jo valdības mainās tik bieži, kā gadalaiki. Tādēļ mēs, protams, jau varam sagaidīt, ka cilvēki iziet ielās. Uh, Nu, bet kad, protams, tad notiek šis sprādziens? Jāatzīst, un tā es ļoti žēl, ka man tas ir jāsaka, bet Moldova no parauga ir kļuvusi vienkārši par haosu gadījumu. Tādēļ šodien es vēršos pie politiķiem un aicinu jūs Moldovā mostieties. Pierādiet, ka jūs tomēr ko varat, ka jūs uzņematies politisko atbildību, iepratīm savai valstī un saviem iedzīvotājiem. Jūs iedzīvotāji pelnījuši dzīvot Eiropā un kļūt par Eiropiešiem. Paldies! Paldies! Tālāk uzklausīsim. Helmuts Valskungs, Go Engāla grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! piecas valdības nomainījušās pēdējā gada laikā. Iepriekš biežās parlamenta vēlēšanas un visam pāri korupcija. Protams, tas ir īstenībā šobrīd nu, nostāda pašus lielākos Moldovas eksperts pilnīgā neziņā, kas īsti notiek. Neviens vairs nevar neko pateikt. Bijušais paraugsāns tagad ir kļuvis tiešām par neiespējamo uh, huligānu, un mēs īstenībā redzam, ka visu Moldovu pārvalda šobrīd tikai oligarhi. Un tā ir nopietna problēma. Tas, kas Moldovā notiek, mēs īstenībā tam it kā visam esam sekojuši. Tas nav nekāds pārsteigums. Bet uh, situācija kļūs vēl sliktāka. Ar katram vēlēšanām situācija arvien kļūst nestabilāka, korupcija pieaug, un Moldova kļūst atkarīga no ārējās palīdzības. Protams, ka daudz kas ir noticis. Bet kāda jēga runāt par vēlēšanām? Uh, ja īstenībā nu, nenotiek politikas pārvaldība, bet gan ekonomika diktē savus noteikumus un oligarhi. Un kas notiek, ka opozīcijas vadītāji, kas aicina uz manifestācijām ielās, tālāk tiek paši ieslodzīti cietumos, un tas, protams, neatstāja sekmes uz viņu veselību, viņi tiek turēt tādās apstākļos, kas tiešām graujoši. paredzēto reformu neiztenošanu un politiskās klases, kas it kā paziņo, ka ir gatavi virzīties uz integrāciju Eiropas Savienībā, bet diemžēl tikai pieturās pie saviem oligarhu noteikumiem, spēles noteikumiem. Vēlos uzsvērt, mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas Savienības reputācija tā tiek mīdīt kājām Moldovā, komisija līdz ar to jārīkojas. Ir jāpanāk, ka tiek ievērots pilnībā asociācijas nolīgums. To sagaida arī sabiedrības pārstāvi Moldavā. Paldies tālāk. Zaļo vadā. Hautals kundze. Pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji. Esmu iepazinies ar ļoti nopietnu uh, sabiedriskā domas aptauju, tās rezultāti atklāja, ka tikai 39% no respondentiem tagad balsot par Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā. Savukārt pievienošanās Eirāzijas Savienībai iegūst 43% atbalstu. Es domāju, ka tas saprotam, jāsaprot šādi. Sabiedrība šobrīd ir nogurusi no Eiropas Savienības. Kādēļ es tā saku? Jo Eiropas senība īstenībā tiek izmantot kā vairoks, kā aizseks eh, korruptai ikdienas politikai. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, lai, lai lielās partijas, sociāldemokrāti un tautas partija, ka viņiem ir savā atbildība un viņam jāizmanto savi kontakti Moldovā lai pateiktu viņam pēc tam skaidri, ka tas tālāk vairs tā nav pieļaujams. Nedrīkst tālāk turpināties nesodamība. Šīs bankas skandāls. Tas taču vispār neiespējami, ka 50% no valsts IKP ir tādi nonākuši privātās kabatās. Pilnīgi nepareizi. Ir jāsauc pie atbildības ir jāizvirz apsūdzības vainīgajiem. Un ir jānodrošina tieslietu reforma. Paldies! Paldies! Jums! Jā! Astravičs kungs, es atvainos, ka to, eh, to traucēju sarunām, bet, nu, varbūt jūs varētu šīs sarunas turpināt ārpus zāles. Korvin Mikas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, es nevarētu runāt par Moldovas, nepieminot Piedņestru, ko šobrīd ir pārņēmusi Krievijas armija. Nu, īstenībā, protams, Krievijas armija tur var flitē ar Moldovas skaistām meitenēm, bet tā gan nu galā ir problēma. Moldovā, kur šobrīd ir milzīga korupcija, un Moldovā iedzīvot īstenībā atsakās vidējas par integrāciju Eiropas Savienībā. Jo tagad ir kļuvis viņam gandrīz tā iespiedums, nospiedums. Ja ir demokrātijā, tad ir korupcija, vai ne? Un tādēļ mēs skatāmies Piedņestrā un Moldovā. Īstenībā ir tāds pilnīgi apjukums. Cilvēki nezin, kā dzīvot tālāk. Ko lai mēs to viņam sakām? Nu, mēs viņiem neko nevaram pateikt. Atstāsim, lai viņi paši sakārto savu dzīvi. Paldies tālāk. Prēdis kunga vārds. Lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Jau vairāk kolēģi jau norādīja, ka viena gada laikā Moldovā ir kaut kas necams noticis. No paraugu bērna tā kļuvusi tiešām par neiespējamo peramo bērnu. Pilnīgi neprognozējama valsti, kurā valda haoss. Kā tas ir iespējams? Nu, te ir trīs lietas. Pirmkārt, Krievija. Krievijas ietekme uz sabiedrisko domu ir daudz nopietnāks nekā agrāk. Otkārt, oligarhi, kas rausta politiskās partijas un treškārt korupciju. kas ir ļoti graujoši ietekmējušas valsts iestādes un to iespēju darboties. Tas ir vēl pasliktinājis kopš novembra vēlēšanām. Un vēl šī situācija, kā pro-eiropeiska alianse, kas pirms eh, gada mēģināja paziņot uh, ka lietas virzīsies uz Eiropas integrāciju, bet tiemžēl neko nav spējuši izdarīt, un tagad īstenībā ir veicinājuši politisko krīzi. Mums ir sava atbildība, un Elmārs Broksau arī norādīja uz šo atbildību starp politiskām ģimenēm, uzņemties atbildību un tam līdzīgi. Bet es tagad vēršos pie komunistiem. Arī jūs šeit Eiropas parlamentā. Jums taču ir jāiz, vismaz jāpaklusē, ja ne savādāk. Um, Un Krievija, kas šobrīd atbalsta uh, Moldovas katastrofas scenāriju, es aicinu jūs visiem paklusēt šajā brīdī un nejaukties vairāk šajās darīšanās. Kišņai mums ir jāpiedāvā mediācijas ceļš, lai viņi varētu izvest jaunu politisko aliansi. Mēs pārskatot savu kaimiņu attiecību politiku arī Moldovai un citām valstīm mēs iesaistītos eh, kā starpniekotāji un piedāvāt jaunu alternatīvu. Mm, kaut ko citu nevis to, ko vēlas panākt sociālisti un komunisti. Tumesk, eh, domnul deputāt Preda. Paldies, deputāt Preda. Tagad deputāte Nīna Džīla. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšēd. Moldovas pilsoņi skaidri ir pasacījuši, kāda ir viņa prioritāte. Viņi izgāja ielās pagājušā mēnesī un legāst valdību korupcijas dēļ. Mūsu interesēs ir risināt šos jautājumus, jo tas apdraud mūsu drošību. Moldova ir svarīgs ceļš nelegālai tirdzniecībai narkotikās, ne tikai AK-47 ieroči tiek tirgoti, bet džihādisti arī saņem šos ieročus. Šo to FBI novērš, bet varbūt šo to arī nenovērš. Moldovas policijas iestādes, e, kas, um, policisti, kas to izmeklēja, tika nošaut no valdības pārstāv puses it kā. Tādēļ ir jāgāda, lai uh, tiesas sistēma neatkarība būtu absolūta prioritāte to nevarēs panākt bez e, tā, e, ka mēs e, ļoti rūpīgi skatāmies uz pirkstiem saviem partneriem, pat ja viņi sola proeiropeisks reformas. Protams, ir jābūt arī šaubīgi jāvērtē Krievijas centieni, bet arī proeirospējiskums negarantē automātiski nekādu uh, pārticību. Valdībai ir jāsaprot, ka šīs reformas ir viņu paši interesēs. Valsts nedrīkst pagriezt muguru Eiropas Savienībai. Uh, un nostāties līdzī, līdzās tiem, kas tēlo tās uh, atbalstītājs. Paldies, un tagad Kārska kungs nākamais uzstāsies. Un lūdzu jūs arī, dāmas un kungi, eh, neienest zālē eh, virsjakas, eh, jūs varat tās atstāt citu vietu. Lūdzu, tā dariet. Tādējādi parādīsiet cieņu parlamentam. Paldies! priekšsēd. Mēs Moldovā piedzīvojam politisku krīzi, valdība ir atkāpusies. Un tauta protestē pret šo banku skandālu un miljardu dolāru pazušanu no banku sistēmas. Es gribētu stingri nosodīt visu šo situāciju īpaši to, kas attiec uz valsts finan, eh, finansiālo līdzekļu pārvaldību. Moldovas eh, parlamenta eh, spīkers mūs informēja un par šiem notikumiem, un es gribu arī tomēr pieminēt asociācijas līgumu un eksporta pārorientēšanu uz citiem tirgiem. Pirmo reizi šīs eksports ir lielāks nekā tās uz Krieviju. Cerams, ka Moldovas valdība tautas protesta balsis sadzirdēs un atbildēs demokrātiskas vērtības. Mēs saviem Moldavu draugiem vēlam panākums. Bet, protams, ir grūti risināt problēmas, ja Krievija izdara politisku spiedienu. Krievija cenšas neapšaubām savu impēriju atjaunot, un zaudētāji no tā ir tās kaimiņi. Paldies! Paldies! Tagad ir žīs maštālka viena minūte. Paldies, priekšsēd. Dārgie kolēģi! Moldovā ir trauksmaina situācija, vētraina situācija. Un sarežģīts attiecības ar kaimiņiem. Tā tas vienmēr bijis valsts vēsturē. Politiskā korupcija, privatizācija tikai eskalējas problēmas. Neskatoties uz to, ka valstī ir ļoti auglīga lauksaimniecības zeme, un vienīgais, kā pietrūktu, bija vienošanās par valsts eh, nākotnes attīstību. Ukrainai nepatīk tas, ka Moldova varētu kļūt atkal par uh, Rumānijas daļu. ASV nepatīk tuvošanās Krievijai. Mēs zinām, ka Moldova ir viena no Eiropas nabadzīgākām valstīm, un Eiropa nevar lepoties ar labu, uh, labiem rezultātiem savos centienos korupciju maznāt un politiskas prāvas šajā valstī. Ja kāds vēlas Moldovas sievietes um, acīs ieskatīties, tas ir iespējams, bet Renko kundze šeit, viņa ir viena politiskā ieslodzītā sieva. Tagad Igors Šoltes. Vienu minūtu. Paldies priekšsēd. Nu, dienu ir pagājis gads kopš nolīguma parakstīšanas starp Eiropas Savienību un Moldovu par brīvo tirdzniecību. kas ir pavērs jaunas iespējas Moldovai attiecībā uz tirdzniecību un darba spēku ir pagājis gads, kopš mūsu delegācija viesojās Moldovā, tajā laikā es biju šīs delegācijas dalībnieks. Proeiropeiskie spēki tā devētie toreiz uzvarēja vēlēšanas, taču, diemžēl, viņi ir zaudējuši iedzīvotāju atbalstu. Plašu vairākums vairs neatbalsta valsts ceļu uz Eiropas Savienību. Tas ir to rezultāts, kuri savā ziņā ir pievīluši eh, viņiem dāvāto uzticību. Jau toreiz mēs norādījām uz problēmām, ar medijiem, banku sistēmu un tiesiskumu. Un tieši tādēļ cilvēki ir izgājuši ielās un nākotnes izredzes ir sliktāks nekā tās rādījās pirms gada. Paldies! Tagad deputāts Mihails Gālers divas minūtes lūdzu. Paldies! Attiecībā uz Moldaviju eh, es varu atkārtot daudz ko, ko teicu par Grūziju. Diemžēl Moldavi, Moldova ir svarīgs mūsu kaimiņš, eh, Moldovas pilsoņi ir svarīgi mums, jo viņi arī ir asociējušies ar Eiropas Savienību, viņi ar mums sadarbojas. Mēs vēlamies redzēt viņus savā uh, kārtības sistēmā, savā ekonomiskā telpā. Tas veicinās mūsu kaimiņu stabilitāti, taču mums ir priekšnoteikumi. Mēs sagaidām uh, cilvēku un pilsoņtiesību ievērošanu, tiesību valsts principu ievērošanu, e, plurālismu un tīru politiku. To gaida arī Moldovas pilsoņi. Moldovi ir atbalstījuši modernizāciju un reformas. Viņi sagaida valsts un sta, e, tautsamniecības stabilizāciju, taču oligārši cīnās par varu. Īpaši pilsoņi vēlas, lai noziegumi tiktu izmeklēti, kur ir šis miljards, kas tika nozakts no bankām. Es vēlētos, ka mūsu slepeni dienesti e, to, ko viņi šajā sakarā zina, Moldavijam pastāstītu, lai nauda var tikt atrast un atgriezt. Valstī vajadzīga izlīmīga valdība, neatkarīgs ģenerāla prokurors un efektīvu cīņu pret korupciju. Eiropas savinībā ir jānos, eh, jāuzstāda strikti noteikumi, detalizēts līgums varētu palīdzēt šajā sakarā. Reformas soļiem un laika grafikam jānotiek, jātiek noteiktam. Eh, ministrijām ir jāintegrē, eh, jāimplementē šī programma. Mūsu atbalsts ir jāpadara atkarīgs no tā. Moldovas pilsoņi vēlas labāks dzīvi, dzīves apstākļus. Valsts nedrīkst zaudēt vēl vairāk pilsoņu. Mēs negribam zaudēt Moldovu kā es partneri, tādēļ nedrīkstam zaudēt laiku. Uh, Un tādēļ es ETP grupas vārdā akceptēju, ka mums ir jāizdara spiediens attiecī, uz attiecīgām partijām, kas ir mums kontaktējis šīs darba kārtības uh, īstenošanai. Paldies! Paldies! Gāler kungam! Un tagad nākamais Frunzulikas kungs lūdzu dāmas un kungi, ļaujiet man runāt Moldovas uh, eh, e, oficiālā valodā, romāņu valodā. Dāmas un kungi, valsts vēsture, kultūra, valoda, cilvēciskās saiknes, politiskā tradīcija. <clears throat> valsts ir eh, Dienvidu Austrum Eiropas daļa, nevis Eirāzijas daļa. Taču, acīm redzot, Moldovas republika tagad saskarās ar problēmu, taču es nedomāju, ka Eiropas Savienība var atļauties Moldovas republikai ieslīdēt nedrošības baiļu e, teritorijā kopā ar Ukrainu. Kā jūs ziniet, Moldovas republikai ir iesaldēts konflikts. Kopš 1991. gada Ukrainai ir iegūsto nesenāk dienvidos ar Krīmu Tagad mums jāatbalsta Moldovas republika, lai tā varētu izveidot dzīvot spējīgu valdību, kas īstenot Eiropas Savienības programmas, lai Moldovas pilsoņi no tā iegūtu, no šī asociācijas līguma ar Eiropas Savienību. Lai viņi redzētu, ka nākotne ir līdzās Eiropas Savienībai. Tāpat laikā mums ir skaidri jāpauž ka ir arī spēki, kas ir ieinteresēti Moldovas republikas de destabilizācijā. Mums jācīnas pret viņiem. Mums jāatbalsta Moldovas uh, dzīvotspējīga valdība, pilsoniskā sabiedrība, kas ir proeiropeiska. Moldovas republikai būtu jāiestājas Eiropas Savienībai ba, Rumān, līdzās Rumānijai un citām dalībvalstīm. Tās nākotne ir Eiropējas. Paldies! Uh. Paldies! Tagad um, Džambaski kungs nav klāt, līdz ar to Pēters Eriksons lūdzu zaļo grupā. Paldies! Moldova ir eh, brīnišķīga valsts, eh, auglīga zemi, eh, milzīgu potenciālu, bet arī ar nopietnām problēmām, ar ko tā tiek konfrontēta. Jāatzīst, ka Eiropas Savienībā mums nav izdevies atrisināt šo plašo korupcijas problēmu. Moldovā pie šīs problēmas. Mums būs jāatgriežas, tas ir mūsu interesēs, un neseno bankas skandālu eh, vajadzētu eh, uzmanīgi izmeklēt un sodīt vainīgos. Mm, te runājām par 12% no valsts IKP, un ja šāda summa var pazust bez pēdām, mm, tas nav pieņemami. Tā ir korupcija pārāk mm, plašā līmenī ko varam darīt šobrīd. Vajadzētu palīdzēt ekonomiski, juridiski, lai vainīgie tiktu sameklēti un sodīti, un lai banku sistēma funkcionētu labāk turpmāk. Paldies! Tagad Andrejs Plenkovičs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem! Moldovas tauta skaidri rāda, ka vēlas tuvināties Eiropas Savienībai, bet eh, pēc korupcijas skandāla un reformu trūkuma šis Eiropas kurs netiek īsti noturēts. Um, mēs atbalstām Moldovu tiecībā uz reformām un arī finansiāli, bet uh, politiskā elite valsts valsti novadījusi praktiski līdz Um, haosam un um, ļoti grūti ir virzēties uz priekšu politika un valsts iestādes ir jāmodernizē. Ceru, ka asociācijas nolīgums palīdzēs uh, šie pretkorupcijas pasākumi. Uh, cerams, tie būs efektīvi. Mums vajadzētu turpināt dialogu ar Moldovas politiķiem, runāšu arī ar AFET komitejas priekšsēdētāju un kolēģiem, kas par to atbildīgi, lai viņi nodotu mūsu vēstījumu tālāk un lai asociācijas nolīgumu varētu attiecīgi īstenot. Moldovas gadījumā vajadzētu varbūt eh, īstenot to tādu pašu politiku kā Ukrainas gadījumā. Svarīgi ir uh, saglabāt valsts stabilitāti un uh, noturēt šo pareizo politisko kursu. Paldies Plenkoviča kungam. Turpinās uh, kolēģis Zikvits Murešans. Paldies priekšsādātāji, komisārkungs, kolēģi. Katru reizi apmeklējot Moldovas republiku, man tur uzdod vienu un to pašu jautājumu, vai Moldovas republikai ir iespējas vēl. Man šķiet, ka mums parlamentāriešiem ir jāpiedāvā Moldovi šo Eiropas perspektīvu, lai Moldovas pilsoņi varētu cerēt, lai viņi ticētu ka viņam ir iespēja, viņam ir perspektīvas. Citādi tas būs Puķins, kas uh, viņam piedāvās perspektīvas, un tas nebūs labi nedz mums, nedz Moldovai. Moldova var daudz ko iegūt no asociācijas nolaiguma, no tuvināšanas ar Eiropas Savienību. Viņi saņem uh, ļoti apjomīgu palīdzību, skatot uh, uh, palīdzību, ko saņem viens iedzīvotājs, um, tātad pēc iedzīvotāja skaita. 2014. gada Krievijā izsludināja embargo Moldovas produktiem, mm, Eiropas Savienība uz to rēģēja un ļāva Moldovai eksportēt vairāk uz Eiropas Savienību. Šādi eksportētājiem un lauksaimniekiem Moldovā uh, tika līdzēts, un um, mums skaidri jāpasaka, kurš ir viņa ienaidnieks un kurš ir viņa draugs. Mēs atbalstām stipru un neatkarīgu Moldovu. Paldies Moršan kungam! Un tagad uh, Kozlovska Rajēviča. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs. Pirms gadam tika parakstīts asociācijas nolīgums. Moldovai bija piedāvāta ļoti liberalizēta piekļuve Eiropas tirgumu. Mēs uh, um, domājam, ka šī uh, proaktīva rietumu pieeja nebija problemātiska, bet uh, izrādījās, ka problēmas bija gan uh, politiskā elite ir korumpēta, notiek, notika šī, šis bankas skandāls un to saistītie korupcijas skandāli, tika nomainīts vairākas valdības ļoti straujā secībā un um, tagad Moldova piedzīvo apjomīgu politikas un ekonomikas krīzi, ko izmanto Krievija aktīvi. Es esmu pārliecināta, ka Moldova pelna ko labāku. Tā ir nepieciešams reformas un izmaiņas īpaši tiecībā uz tiesu varu, efektīvas tiesu iestādes un uh, sankcijas uh, pret uh, vainīgiem šajā skandālā uh, ļoti palīdzētu uzlabot situāciju. Un tagad mums vajadzētu palīdzēt viņiem to panākt. Un jautājums ir, kā to vislabāk izdarīt, kā, teiksim, vislabāk apkarot uh, Krievijas propagandu. Te varētu piedāvāt labāku informāciju, lai uh, Moldovu nebiedītu tuvāk uh, lieliem brālim. Paldies, Bonīkungs turpinās. Paldies! Moldova bija labs piemērs efektīvai sadarbībai ar eh, visu šo bezvīzu režīmu un eh, enerģētikas sadarbībai, bet Moldova pieļāvus kļūdas īpaši politiskā elite. Eh, viņi zaudējuši pilsoņu uzticēšanos. Uh, Viņi pieļāvuši šo bankas skandālu, viņiem bija jādemisionē gadu pēc vēlēšanām. Tagad um, koalīcijas partneri sadrumstaloti, viņam nav spēka, viņam nav vienotības. Tagad uh, tika izsludinātas jaunas vēlēšanas, bet neviens nevar paredzēt, kāds iznākums tam visam būs. Mēs esam ar Moldovu, bet nepieciešami rutīnas argumenti, lai atbalstītu Eiropas Savienības kursu pret korupcijas pasākumus, uzņēmē darbības reformas, nolīgumu ar SVF, lai turpinātu es palīdzības sniegšanu budžeta līdzsvarošanu. Kā Broks teica, jāpalīdz Mol Moldovai atrast savu ceļu. Un laika nav daudz. Moldovas pilsoņi gaida tādus līderus, kuriem viņa varēs uzticēties. Lielas paldies visiem! Jūs, starp citu, par 50% pārvilkat jūsu laiku, bet, nu, tagad mums uh, pienākusi brīvā mikrofona procedūra, un pirmais būs Palčaka kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos norādīt Cik haotiska un nestabila ir politikas situācija Moldovā šobrīd. Mums būtu kaut kas jādara, lai to mainītu. Pēc 2014. gada vēlēšanām un pēc uh, divu valdību gāšanas, pēc korupcijas apsūdzībām, pēc banku sektora krīzes, pēc um, tā visa Moldovai nepieciešama alternatīva. Un citādi, eh, jūs zināt, eh, pie kā viņi eh, ies un kā viņi lūgs palīdzību. Mums jāatbalsta Moldovas lauksaimnieki un vissvarīgākais jādod viņiem cerība un labāks perspektīvas nākotnē. Paldies Polčaka kungam. Okay, uh, mm, Tagad notis Marijas. Paldies priekšsēdētājiem. Moldovas um, situācija ir tāda eksplozīva. Ir um, daudzie, daudzi riski, riska faktori, nu, vairāk par miljārdu mm, vienkārši pazudis māģiski no bankas un neviens uh, šo miljārdu nevar sameklēt. Um, uh, valsts piedzīvo krīzi. Uh, valsts var piedzīvot arī vardarbību uh, abu politisko bloku vadībām. Te ir viena fronte, kas uh, vēlas vairāk sadarbības ar ES, un ir uh, cita nometne, kas vēlas virzīties austrumu virzienā. ES vajadzētu uzturēt demokrātiskumu Moldovā un veicināt reformas, neiejaucoties uh, Moldovas iekšējās lietas. Tā mēs nodrošināsim politisko mieru un stabilitāti reģionā. Paldies! Un pēdējais runātājs. Eh, tāpat valoda, bet eh, atšķirīga valsts. Un tas ir komisārs Stilenīdis, protams. Lielas paldies! Es paldies par jūsu interesi un uh, atbalstu un um, tādu stingru pozīciju. Un te mums uh, jābūt piesardzīgiem mūsu rīcībām, jāņem vērā daudzi apstākļi, bet uh, esmu priecīgs konstatēt, ka mūsu bažas ir um, līdzīgas. Uh, varam piekrist, ka vēlamies atbalstīt Moldovu tās kursā uz uh, politisko integrāciju Eiropas Savienībā. Cerams, ka Moldova varēs pārvarēt individuālās intereses un domāt vairāk par sabiedrības iedzīvotāju interesēm kopumā, par valsts interesēm. Mēs sagaidām, ka Moldovas politiskie līderi sāks eh, apkarot korupciju, eh, pierādīs, eh, ka ir īstie līderi un atgūs zaudētos līdzekļus. Mēs viņus atbalstīsim šajā cīņā, bet uh, iniciatīva jānāk no Moldovas politiskās elites. blakus eh, asociācijas nolīguma īstenošanai. Šī ir, eh, šis ir priekšnosacījums tam, lai uzlabotu uh, valsts uh, attīstības dinamiku un arī ilgtspējīgus attīstības tempus. Paldies! Liels paldies komisāra kungam par jūsu